thank you um, colleagues we will now continue with our debate uh, this afternoon which is on the western Turpināsim diskusijas tālāk lēmums, kas pieņems ES paplašināšu strateģiju Rietumbalkāna un komisijas priekšādājas vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājums paziņojums. Tātad kā pirmajai došu vārdu Mogherīnī kundzei. Lūdzu. Paldies, apriekšētājs kundze.